deuxième euh, lecture du recast ferroviaire, du premier paquet ferroviaire. Et je donne la parole à son héroïque rapportrice, à Madame Deborah Serracchiani. Vous avez la parole. Apprezzo, grazie Presidente. E, dunque, ehm, siamo andati avanti quindi con eh, la discussione nei triloghi. Naturalmente nei triloghi abbiamo tenuto ferma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 Uh, es arī gribētu sākt ar, ar, ar pateicību Deborai Saračjanī par šo ļoti lielo darbu, nu jau es nezinu, cik, cik, cik ilgā garumā par, par mēģinājumu atrast kompromisu un arī savus kolēģis par lielo atbalstu arī man ļoti svarīgajā jautājumā no politisko grupu ēnu ziņotājiem. Uh, kopumā es varētu teikt, ka uh, no vienas puses mēs varam justies, ka mēs neesam iespējams sasnieguši to, ko mēs gribējām ar šo pārskatīšanu likumdošanas. Tā pašā laikā ir zināmi plusi, ko mēs varam novērtēt. Un es minēšu, ka, lai arī, teiksim, liberāļi nav pilnīgi apmierināti ar, ar regulātoru un, un Eiropas šī regulātora statusu, bet tomēr eh, mēs izskatās, ka panāksim vismaz šo tīklu no, no nacionālo regulātoru, kas ir tomēr solis uz priekšu un kas ir ļoti līdzīgs samērā grūtā situācijā, ja jūs atceraties, uh, telekomunikāciju tirgus arī bija līdzīgā situācijā un pabeidza ar šo eh, nacionālo regulātoru eh, kopīgu eh, organizāciju, kas jau tomēr ir solis uz priekšu. Par tirgus pieejamību un, un, un atvēršanu. Es domāju, ka tur gan nav liels solis spērts. Mēs ceram, ka komisija, Eiropas komisija gada beigās nāks ar kādu priekšlikumu šajā jomā par atsaistīšanu, domājot uh, Tā pašā laikā es gribētu izteikt, ka visdrīzākais, eh, ņemot vērā, kā mums iet sarunas ar padomi par Baltijas valstu tirgu specifiku un arī Somijas lielā mērā, par to, ka īstenībā mēs ar šo eh, likumdošanas pārskatīšanu atvērsim tirgu vairāk trešām valstīm ar eh, Eiropas licences saņemšanu, un viņas patiešām būs diezgan neierobežoti varēs zināmos tirgos strādāt Eh, ar, ar zināmu priekšrocību pret Eiropas Savienības eh, valstu dzelzceļu uzņēmumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tajos tirgos pārvadājuma apjoms ir nepārprotami saistīts ar labām attiecībām ar šīm trešām valstīm un viņu dzelzceļiem. Un, ja kādam liekas, ka tas ir eh, teorija par šo 17. pāntā diskusiju, tad varu teikt pilnīgi droši, ka šāds uzņēmums tuvākajā laikā prasīs. Uh, Uh, licenci Eiropas Savienības valstīs no trešām valstīm. Un varu teikt to, ka ir arī valsts, kā mana valsts Latvija, kurā nacionālais regulators ir tik neatkarīgs, ka nostājās ar uh, nacionālā likuma devēja ar priekšlikumu pretēju uh, savas valsts satiksmes ministrijai. Tā kā es domāju, ka šie piemēri rāda, ka mēs sastopamies ar ļoti būtisku lietu šajos jautājumos. Un es tiešām varētu kopumā ar, ar rītdienas balsojumu mēs tomēr varētu atstāt durvis vaļā tam, lai mēs izbēgtu samierināšanās procedūru un pabeigtu eh, likumdošanu ar otro lasījumu un vēlu veiksmi mums visiem un arī Deborēt īpaši paldies. Merci, Monsieur Diller. Madame Ville, ce n'était pas là. Donc, euh, non, je pense que... Oui. Donc, voilà.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 Et évidemment, du point de vue de la Commission, chacun de ces compromis est un progrès. Et je vous en remercie. Merci. Merci, Monsieur Paquet. Et à Madame Serracani, avec la bénédiction euh, de la Commission, euh, vous avez euh, le mot de la fin. Grazie Presidente, grazie eh, per chi è intervenuto. Io naturalmente su alcune questioni che sono state sollevate, che però fanno parte eh,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 un tam būs liela ietekme gan uz darba tirgu, gan arī uz vidi, un tas nav tikai tāds īpaši, uh, īpaši izdevīgs biznesa veids. Manuprāt, lai nodrošinātu sekmīgu likumdošanas ieviešanu, ir būtiski ievērot termiņu, un es gribētu, lai Eiropas komisija 2013. gada līdz 2013. gada jūnijam atskaitītos mūsu komitejai un man par to, kāds ir progress, runājot par politisko ietekmi un efektu. Uh, tad šeit ir jāatgādina, ka pirms desmit gadiem, kad es šeit sēdēju transporta komitejā un mēs vienojāmies, ka atbalstīsim šo programmu, iesaistot dalību valstis, tad princips pats pa sevi guva lielu atbalstu padomē, un dalībvalstīm to nevajadzētu aizmirst, ka tās ir uzņēmušās kaut ko vai izteikušas apņemšanos atbalstīt šo programmu, un tam būtu jāatspoguļojas arī valstu politiskajās programmās. Iespējas uzlabot konkurētspēju uh, ļautu arī lielā mērā attīstīt dažādus biznesa un uzņēmē darbības veidus Eiropā, kas ir saistīti ar šo jomu. Ieguvumi, kas būs, attieksies gan uz maziem un eh, vidējiem uzņēmumiem, uz eh, um, raž lielajiem ražotājiem un citiem iesaistītajiem būs nepieciešami ļoti daudzi, ļoti izglītoti speciālisti, un jāsaka, ka visa šī joma lielā mērā nav īpaši progresējusi kopš otrā pasaules kara beigām. Joprojām um, kontrolieri, kas uh, uzrauga gaisa satiksmi, um, strādā ar kartēm, un viņi joprojām tiek certificēti un licencēti darbam tikai vienā vai dažādos sektoros, un viņi joprojām izmanto, viņi sniedz instrukcijas pilotiem ar tālruņu radiosakaru palīdzību. Un ņemot vērā tā saucamos FAB, Functional Airspace bloks, arī ir uh, diezgan daudz neatrisināt jautājumu un ir, FAB ir jānāk uh, sadrumstalotās valstu pieejas vietā, lai uzlabotu efektivitāti un samazinātu pārslodzi. Ir nepieciešams sadarboties ar kaimiņu valstīm un ir vajadzīgs politiskais atbalsts no dalību valstīm, lai attīstību varētu atti turpināt. Uh, Un runājot par līdzekļiem, ir vajadzīga daudz lielāka apņēmība. Ieguldījumi pētījumos ļauts uh, turpināt attīstīt modernās tehnoloģijas, un manuprāt, lai gūtu um, atdevi no ieguldījumu, ir jāturpina uh, moderno tehnoloģiju attīstīšana. Un runājot par tehnoloģijām, tās jau ir pieejamas uh, ražotājiem, tāpēc šī vienotās gaisa telpas izveide ir jau sasniedzamā attālumā, bet tas nebūs iespējams bez uh, nepieciešamajiem līdzekļiem ir vajadzīga konstruktīvāka pieeja un tāpat ir nepieciešams sadarboties, lai vis, visiem iesaistītajiem, visām dalībvalstīm būtu vienota likumdošana šajā jomā. Un viens no lielākajiem izaicinājumiem ir Eiropas gaisa telpas sadrumstalotība ģeogrāfiskās robežas rada dažādus sarežģījumus šīs gaisa telpas pārvaldē, un FAB ir jānāk sadrumstalotās valstu pieejas vietā. Es gribu teikt paldies dalību valstīm un interesētām pusēm, kas palīdz saskaņot SES e tiesību aktus, interpretāciju, uh, Ieguvumus izjutīs visas ieinteresētās puses, jo samazināsies lietotāju maksas un iegūs arī gala patērētāji, tas ir pasažieri šī eh, partnerība publiskajā un privātajā sektorā ir izdevīga visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem, izmantojot stimulus apņēmības veicināšanai. Un visbeidzot ir svarīgi nodrošināt, lai starp struktūrām nebūtu domstarpību. Gluži otrādi ir jāīsteno cieša sadarbība. Un uzskatu, ka kopuzņēmums Cezar ir ar lielu nozīmi SES e sekmju nodrošināšanā, un tam arī turpmāk būs jāveic savs uzdevums. Eiropas komisijai būtu nekavējoties jāizstrādā pienācīgi pārvaldības un stimulu mehānismi, kas nodrošinās saulēcīgu un efektīvu Cezara tehnoloģiju ieviešanu iesaistot attiecīgās varas iestādes un interesētās puses. Un es iesaistījos šī projekta, šī ziņojuma izstrādē ar lielu enerģiju. Es esmu runājusi par to daudz un bieži. Un es gribētu lūgt kolēģus iepazīties ar tekstu, un grib, domāju, ka mums ir jākoncentrējas uz galvenajiem vēstījumiem dalībvalstīm, vai ko mēs gribam adresēt dalībvalstīm un komisijai, un mums nevajadzētu palaist garām iespējas, kādas ir arī šai komitejai, raidot signālu. <coughs> Groškungs. Fūzits. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģis Marinesku diemžēl nevar ierasties, un viņš uh, lūdza izteikties viņa vārdā. Pirmkārt, gribētu pateikties referentei. Tas, ko viņa teica beigās, ir ļoti svarīgi, lai mēs vienoto, vienotās gaisa telpas gadījumā koncentrētos uz uh, svarīgākiem jautājumiem - tehnoloģija, sadarbība, progress, uh, Eh, jo tur ir ļoti daudz eh, iespējas un grozījumu iespējami. Jau tagad gribētu dot piemēru un eh, pateikšu, ka koncentrēšos uz FAB. Šis ir viens no svarīgākajiem tematiem, manuprāt, vienotajā gaisa tāpā, jo bez šiem FAB tas neizdosies to izveidot. Ja mēs atgā, atceramies diskusijas, kas mums toreiz bija ar padomi par vienotajām Eh, Eiropas debesīm vienoto gaisa telpu, tas bija padomas priekšlikums izveidot šos FAB, ja funkcionālos gaisa telpas blokus, jo tas veicinās drošību. Un šodien mēs redzam, ka tieši, eh, tātad, ja mēs redzam, ka padome eh, neveic šo darbu un netur solījumus, šobrīd ir pieci FAB izveidot no deviņiem un līdz gada beigām. Uh, Eh, galu galā mēs nesaņemsim nekādus tādus rezultātus, kā gaidījām. Un tāpēc šajā eh, ziņojumā vajadzētu arī dot tādu skaidru signālu no parlamenta komisijai, eh, sakot, pirmkārt, mēs sagaidām no komisijas nevis šādas garas procedūras. Es domāju, ka jau tagad komisijai vajadzētu tagad sniegt brīdinājumus uh, un gada beigās varbūt uzsākt pat līguma pārkāpuma procedūras, jo kur tad uh, mūsu ticamība būs, ja mēs uh, neko nepanāksim, tikko mēs runājam par dzelzceļu, tagad runājam par gaisa telpu, un šeit mēs Eiropas līmenī vēlamies uh, raidīt signālu, veidojot labāku sadarbību, jo tas uzlabos efektivitāti, palīdzēs vīdi aizsargāt un uzlabot drošību. Uh, Un ja dalībvalsts vilcinoties neizpild šos mērķus, tad uh, izskatās, ka Eiropa nav efektīva. Un uh, tāpēc mēs bieži vien uh, izgāžamies, tāpēc, ka dalībvalsts nepild savu daļu. Tātad pirmkārt, FAB ir svarīgi, otrkārt, FAB uh, jau ir parādījuši, ka tie ir nepieciešami un komisijai šeit ir jāspēr vajadzīgie soļi. Mums ir jāsadarbojas arī ar trešajām valstīm, tas mums šķiet pašsaprotami, bet es domāju, ka vispirms ir jāizpild pašiem sava daļa, savi mājas darbi, un Cezara tehnoloģija šeit Eiropā ir jāatbalsta, tas mums arī šķiet pašsaprotami, ja šīs ziņojums jau uzsvērs vienu no šiem punktiem un komisija attiecīgi reaģētu, tad uh, beidzot Eiropa varētu gūt arī labumu no šī visa pasākuma. Paldies! Paldies, Matjo! Danielis, kundzei vārds. To ir, Prodrie. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τη συνάδελφο πολύ καλή έκθεσή της. Es vispirms gribētu pateikties eh, referentē par lielisko ziņojumu un gribētu uzsvērt arī to, ka vienotā Eiropas gaisa telpa tā būs ļoti būtiskas pārmaiņas, ieviesīs pārmaiņas uh, Eiropas gaisa satiksmē, un tāpēc šis projekts ir tik svarīgs. Un jo ilgāk mēs uh, būsim spiesti gaidīt uz izmaiņām, uz pārmaiņām, jo uh, mazāki ieguvumi būs videi, ekonomikai un arī drošības jomai. Tāpēc uh, Mums eh, ir jāpātrina procedūras. Naftas cenas pieaug, finanšu krīze izplatās un uh, divi ar pus miljonus tonu dagvielas taču nedrīkst vienkārši izšķērdēt uh, gadā, tāpēc, ka uh, lidmašīnas nevar lidot pa īsākajiem ceļiem. Tam vajadzētu būt pietiekamam argumentam. Vēl atsevišķi punkti. Pirmkārt, šo te funkcionālo gaisa tāpas bloku veidošana jū, un attiecīgie ieguvumi. Dalībvalstīm ir, lai izveidotu vienotu gaisa telpu, ir jāstrādā, bet šeit tiek saglabāti nacionālie argumenti un netiek pildīti, pildīts prasības. Tāpēc mums vajadzētu no komisijas prasīt, lai tā visās trijās jomās ļoti strikti uzstātu uz to, ka dalībvalstīm ir jāpild savas saistības. Atgādināšu, kādas mums bija iepriekšējās debats par šo tēmatu vairākums prasīja preventīvus pasākums no komisijas puses, lai viss šis projekts neizgāstos. Termiņš taču ir jau šā gada beigās, līdz tam visiem fab šiem blokiem bija jābūt izveidotiem. Un mums tiešām ir jāaicina dalībvalstis um, sniegt vajadzīgos līdzekļus savām uzraudzības iestādēm, uh, un lai varētu nodrošināt to neatkarību. Un otra joma ir uh, projekts Cēzar. Tur mums uh, pēc iespējas drīzāk ir jāsaņem atbilstoši priekšlikumi, lai īstenot šo projektu. Tas ir svarīgi, lai izveidotu šos fab. Cezar ir vajadzīgs vairāk uh, publisko līdzekļu. Uh, Mums ir vajadzīgs finansējums eh, ne tikai tām lidostām, kurās ir milzīgas lodze, bet visai gaisa tālpai, pat tām lidostām, kurās uh, varbūt nav uzreiz redzams tāds tieši labums. Un trešā joma - komunikācija un darbs ar sabiedrību, jeb sabiedrības informēšanu. Mums ir uh, Katram pilsonim skaidrāk jāizskaidro vienotās gaisa telpas priekšrocības. Manuprāt, šeit nav vēl pietiekam darīts, uh, lai informētu sabiedrību par šiem jautājumiem. Tas taču ir jautājums, kas skar tieši katru pilsoni. Un tādējādi, neinformējot cilvēks, mēs esam palaiduši garām uh, iespēju to izdarīt. Mums vajadzētu censties informēt sabiedrību, pārliecināt pilsoņus informācija, kas ir uh, pieejama internetā par šiem jautājumiem, ir uh, tāda pārāk sarežģīta, ko var saprast tikai speciālisti. Komisijai vajadzētu censties uh, uh reklamēt šo projektu Eiropas pilsoņiem. Tas varētu mums dot būtiski ieguldījumu. Paldies! Merci, monsieur Danelli. Paldies, Maisners kundze. Vielen Dank, Herr Präsident. Paldies. Es arī gribu teikt paldies Žaklīnai Fosterei, kas ļoti aktīvi iesaistījās gaisa pārvadājumu jautājumu risināšanā. Un mums tiešām ir vajadzīga sava pozīcija. Matie Grošs uh, rad, uh, pareizi runāja, ka tāpat kā dzelzceļa gadījumā dalība valstis kaut ko apsola vai apņemas un tad netur pašas savus solījumus. Uh, ja mēs cilvēkiem pajautātu, uh, kāds tad ir lidojuma maršruts, ko jūs izmantojat, viņi droši vien teikt un taisni pa visīsāko ceļu, bet tā nebūt nav. Notiek tāda lidošana zigzaga veidā, un uh, tas tiešām ir jāizbeidz. Mūsu mērķis ir vienota gaisa telpa, Tagad mēs varam tikai sapņot par to, jo līdz šī gada beigām vēl tikai sagaidām, ka tiks ieviestas šīs funkcionālās gaisa, šie gaisa. Auch dazu da ist eben den Luftraum. Bloki. Un, bet uh, tas arī nav vēl nepavisam droši. Protams, būtu ļoti arī labi, ja mēs iepriekš zinātu, kā šo sistēmu īstenot vislabākajā ekonomiskajā un arī so, eh, sociālajā ziņā, tāpat arī, ja izvērtētu ietekmi uz vidi. Uh, kolēģis, kas strādā ar šo jautājumu, ir atkarīgs arī no mūsu atbalsta un uh, katram no mums ir jārunā par šo iniciatīvu savā valstī, jātiekas ar valdības spīkeriem, un es to pati esmu darījusi Vācijā. Piemēram, Vācijā un Francijā nevar panākt vienošanos. Vācija uzskata, ka lidojuma drošība Vācijā ir organizēta labāk, tā ir drošāka. Francijā viedoklis atkal ir uh, Uh, atšķirīgs un nekād, neviens nevar paiet soli pretī viens otram. Tiešām jāskatās, kādas ir mūsu ietekmes iespējas. Vēl daži apsvērumi par gā apsvērumu. vorangeht und wie es finanziert ist. Um, astotajā punktā, manuprāt, tas ir ļoti pareizs, bet nevajadzētu tā teikt, mālēt neko īpaši melnā krāsā. Te ir aprēķināts, kas notiks, ja Cezara ieviešana kavēsies par desmit gadiem. Tad būs šī negatīvā, šis negatīvās sekas, bet Tāpēc šis punkts, manuprāt, ir būtisks, lai mēs redzam, kā, ar ko mēs varam rēķināties. Tāpat atbalstu šo 12. punktu, kurā komisija tiek aicināta līdz 13. gada jūnijam ziņot par panākumiem, un mums visiem jācenšās strādāt virzienā, ko norāda referente. Paldies, Mištenbergeras kundze. Jā, ja, herzlichen dank un entschuldigen Sie. Paldies priekšādātē, atvainojos, ka es aizskavējos. Man atkal ir divas uh, komitejas sanāksmes vienlaikus, un komisārs nevarēja vien beigt runāt. Es, diemžēl, man bija jābūt arī tur, un esmu iepazinusies ar šo ziņojumu, runājot par CO2 izmešiem, ir jābūt skaidrībai, kāda ir atsauce uz kādiem zinātniskiem atzinumiem. Vai tiešām tā ir, kā šeit ir rakstīts? Man patīk tas, ka jūs atbalstat FAB, šos funkcionālos gaisa telpas blokus, bet godīgi jā, jāatzīst, ka dažu dalību valstu politika ir tāda, ka ja mūsu dienests nebūs uh, noteicošais vai vadošais, tad tas viss, viss šos fab var aizmirst un atstāt novārtā. Mēs redzam šeit lielu uzticēšanās trūkumu. Un tas tā ir tāda egoisma izpausme no dalību valstu puses dalībvalstis vilcinās atbalstīt šo fab ieviešanu, un es atkal un atkal esmu vīlusies, vērojot, cik lēni notiek progress un nekādi neizdodas beidzot tikt mazliet uz priekšu. Mēs dzirdam sūdzības, ka Eiropas Savienība izraisa uh, lielas izmaksas, bet ja ir iespēja beidzot izdarīt kaut ko, kas ļaus daudz ietaupīt, tad šī izdevība netiek izmantota. Par to padomē, padomē ir jāinformē. Runājot par sadarbību starp civilo un gaisa un militāro gaisa satiksmi, tad tas ir būtisks aspekts, bet kā to turpmāk labāk īstenot, šeit varbūt varētu precizēt. Es zinu, ka viegli tas nav, jo šeit attiecības ir ļoti dažādas, bet um, Dienvidē Eiropā ir lieli šķēršļi, kas, manuprāt, ir radīti diezgan mākslīgi. Paldies! Merci, Madame Lichtenberger. Paldies, Lichtenbergeras kundze. Količeka kungs. Lūdzu. Já bych eh, opakoval to, co říkala kolegyně Lichtenbergová, omlouvám. Paldies, gribētu atkārtot eh, to, ko teica Lichtenbergers kundze. Eh, es arī ierados par vēlu un, diemžēl, arī tāpēc, ka notiek paralēla komiteju sēdes. Tagad par gaisa satiksmi. Uh, Mēs nediskutējam par to šeit eh, um, pirmo reizi par to. Problēma ir tāda, ka kā tad uh, eh, eh, funkcionē šis komplicentākais fāb, tā ir centrāla Eiropa. Jā, Žebovska kungs ir ļoti labs organizators, bet es nezinu, kā viņš to izdarīs. Es pirms 12 gadiem biju Čehijas Republikas pārstāvju palātē referents kur bija runa par starptautisko vienošanos, ir nolīgumu par uh, lidojumiem vidēja augstumā pār centrālu Eiropu. Šis līgums, uh, šīs nolīgums tika uh, pārtraukts, uh, uh atcēlts pirms dažiem gadiem. Austrijā bija uh, jāuzbūvē centrālais pārvaldes ēka, un turpat ir problēma ar um, grūns gabalu Te nav tikai problēma ar vāciešiem un francūžiem. Un tad, kad es savienoju šos FAB, eh, piemēram, sešām, no sešām valstīm, tad eh, eh, pārējie darbinieki paliek pāri. Ko tad ar viņiem lai dara? Viņi gandrīz jau sāka streikot, un tā ir lieta, kas šajā ziņojumā neparādās, bet tas varētu nobremzēt nākotnes progresu. Vēl viena lieta civilās un militārās aviācijas nodalījums. To es pat nevaru iedomāties. 18 Eiropas valstīs ir militārās bāzes. Tas būs tiešām tāds ciets rieksts. Un treškārt, kas arī nav minēts ziņojumā, protams, datortehnoloģijas var atvieglot darbu, runājot par gaisa satiksmes pārvaldīšanu, bet uh, mēs esam līdzīgā pozīcijā, kā runājot par uh, analogo uh, televīziju, tad, kad tika, notika pārēj uz digitālo televīziju. Tātad šobrīd mums ir uh, analogā uh, sistēma, ir turbo lidmašīnas, uh, dzird, ka tās lido vienā augstumā, tad mums ir uh, ātrās uh, lidmašīnas, uh, kas eh, lido augstākā aug, augstumā, un tad eh, paklausieties, kāds eh, troksnis tur rodas plus mīnus puskilometrs. Ja to dalītu pa vienam kilometram, tur būtu liels kapacitātes. Es pat nedomāju šeit par uh, Eh, pacelšanos un nolaišanos, eh, proti, ka tad lidmašīnas varētu nolaisties eh, īsākos intervālos. Šeit ir dažādas iespējas. Un ja lidmašīnai nav jālido četras reizes apkārt lidostai, tad arī var ietaupīt degvielu. Tātad tas, kas ir rakstīts ziņojumā, tas ir interesants un būtisks, bet uh, aiz tā visa slēpjas vēl virkne lietu, kas arī varētu būt interesants. Paldies! Ček. Paldies! Kančiāna kungs. Grazie, prezidente. Jo e credo che... Paldies! Priekšsēdi. Es arī vēlētos pateikties referentai par sagatavoto tekstu. Domāju, ka eh, vajadzētu izteikt mūsu apsvērumus attiecībā uz termiņu pātrināšanu. Tagad nepieciešams pieņemt skaidrus lēmumu saistībā ar šo vienoto gaisa telpu. Svarīga instrumenta ieviešana, lai stiprinātu pastāvošos instrumentus, ir svarīga, bet ir e, nepieciešama arī drosme mainīt e, lietas. FAB mums nesniegs paredzētos eh, vienotās gaisa telpas ieguvumus. Ir eh, jāatzīst eh, šāda situācija, lai varētu ieviest attiecīgus pasākumus, kas ļaus pilnībā izmantot veiktā darba rezultātus. Domāju, ka vienotās gaisa telpa sistēma uh, konsolidēs um, snieguma sistēmu un ir nepieciešama stiprināta pārvaldība, kuras ietvaros industriālie darbinieki varēs arī spēlēt attiecīgu lomu, un arī institūcijām būs atslēgas uh, loma, arī kontrolējošā loma. Īpaši vēlējos uh, pieskarties Cezāra programmai. Mēs zinām, ka šī programma uh, saistās ar tehnoloģijām, ar procedūrām, kas saistās ar risinājumu sniegšanu, lai nebūtu e, kropļojumi gaisa pārvadājumos, novērst trūkumus gaisa pārvaldības jomā un samazināt arī CO2 izmešus, e, uzlo, tas uzlabo e, drošību un samazina izmaksas un Cezara darbojas visās dalību valstīs un eh, neatiecas tikai uz gaisa eh, pārvadājumiem. Šai programmai ir pozitīvs efekts uz IKP 400 tūkstoši apmēram apmēram 0,16, kas sastāv 0,16% no IKP Eiropas Savienībā. Un, protams, ir arī uh, darba vietas, kas tiek radītas. Lai, lidojuma laika ziņā ir samazinājums par 16% un 50% mm, uh, kavē, kavējumu samazinājums. Kāds tad ir uh, aspekts, kuru mēs esam pārāk maz skatījuši? Ar uh, resursiem un runājot par pozitīvajiem aspektiem, un tos uzklausos, ir arī jāskata izmaksas. Ir šie 30 miljoni, miljardi. 2010. un 13. gadā mums ir komisijas priekšlikums eh, attiecībā uz 10% ar šo Eiropas Savienošanas instrumentu, un, ir, un eh, te varētu runāt par 40% Eiropas industrijas ziņā, bet šobrīd ir 50%. Mums ir jāraugās, lai mēs varētu atrast attiecīgus instrumentus. Esmu pārliecināts par to, ka esmu centies eh, izstrādāt finanšu projektu, tā lai Cēzars varētu tikt īstenots. Un ir atsevišķi programmas aspekti, kas eh, varētu būt eh, ļoti liederīgi. Mēs varam izmantot novatoriskus instrumentus, kā piemēram eh, obligā, projektu obligācijas, un ja mums izdodas līdz jūnija beigām pieņemt šo projekta pirmo daļu, uh, tas būtu jāizdara pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā uh, laika grafiku. Ja mums tas izdosies, tad mums vajadzētu iet vēl tālāk par šiem projektiem, kas uh, šobrīd ir tikai kā garants un būs uh, nepieciešams uh, vērsties pie komisijas, lai mums būtu arī citi instrumenti, un es uzskatu, ka komisijai vajadzētu mums sniegt atbildi, lai mēs varētu saprast, vai e, ir attiecīgie nosacījumi. Protams, jāņem vērā arī pats projekts, bet jāskatās arī, vai ekonomiskie mm, nosacījumi tiek izpildīti, protams, ir jāņem vērā arī Cēzara ieguvumu pārvalde Un komisijai vajadzētu iesaistīties un nodot mums šādu veidu informāciju mūsu rīcībā. Paldies! Paldies, Antonio Deverņāk kundze! Paldies, priekšsēdi! Jau 12 gadus strādājam pie mm, eh, Eiropas vienotās gaisa telpas, un es neatgriezīšos pie mm, eh, guvumiem saistībā eh, ar šo jautājumu. Par to esam viensprātis, vēlējos atgādināt. Uh, Mm, un pateikties Žaklīnai Fostrē par šo atzinumu projektu, un es atbalstu viņas komentāru saistībā ar uh, funkcionālo gaisa telpas bloku ieviešanu, un uh, mūsu komiteja jau par to tikai izteikusies, uh, ar koordinātoru šajā jautājumā, un kā daudzi kolēģi teica, ir ļoti nepieciešams atgādināt dalību valstīm nepieciešamību uh, turpināt strādāt šajā jomā gaisa telpā un ir ja nepieciešama valstiska na nacionāla pieeja gaisa jomā un, protams, vienotās gaisa telpas liek mums pārskatīt struktūras, bet ir 328 tūkstoši darba vietu šajā jautājumā, un mums ir jāturās pie laika grafika papildu puliņa nepieciešami, lai pilnībā ieviestu eh, likumdošanu gaisa telpā un to darīt laicīgi. Un Eiropa ir aizteigusies priekšā saviem partneriem, pateicoties iesaistīto pušu devumam, lai ieviestu uzticamas tehnoloģijas. Jāuzsver, ka ir izšķiroši nodrošināt mūsu tehnoloģiju savstarpējo sadarbību, jo mēs nevaram ignorēt. Mm, šo starptautisko kontekstu gaisa, eh, jū, gaisa labs jomā, un eh, vienotās debesis eh, būs īstenojamas tikai tad, ja visi elementi tiks ieviesti, tad, kad Eiropas Savienība mm, ievieš tik daudz sološas pasākumus, ir jāatbalsta tie, bet nedrīkst tā aizmirst to, ka um, Eiropas Savienībai aizmugurē stāv dalību valstis, un es pateicos Fosters kundzei par šo ziņojumu, kas, manuprāt, atspoguļo pozīciju, kas mums būtu jāizstāv šajā parlamentā. Lielas paldies jums! Paldies, Deverākas kundze! Pirms dot vārdu komisijai, vēlētos komisijai uzdot vienu jautājumu. Es uh, uzklausīju to, kas izskanēja zālē, un uh, pateicos Pastors kundzei par eh, ziņojumu. Domāju, ka esam vienprātīgi eh, saistībā ar eh, priekšlikumu, ar viedokli un Antonija Gančāns teica, ka budžeta komitejā tiks, notiks balsojums par projektu obligācijām un, un Un man tā tad bija jautājums grūtības saistībā ar konceptu un īstenošanu. Ļoti daudz, kas saistās ar š, saistītajiem, saistītajām lietām ar Eiropas gaisa vienoto telpu, un cik man zināms, tad mums, mēs neesam visu teikuši par Eiropas eh, gaisa telpas eh, kontrolējošo iestādi, un kad mēs skatāmies Franciju, Francijas un Vācijas situāciju, te ir, mums ir eh, civilās aviācijas ģenerāla direkcija, kur kontrolē kontrolierus un uh, tika teikts, ka situācija neattīstās viņa valjamā virzienā, un mēs redzam, ka tas ir starptautisks jautājums atgādināšu ASV eh, konfliktu. Un, uh, to, kā tas tika risināts. Un jautājums, kas šobrīd notiek, kas ir uh, mūsu priekšā galdā, lai būtu uh, Eiropas gaisa kontrolē, kontrolieras situācija, gan uh, apstiprinot šo mm, profesiju, raudīt kāds tāds status un, uh, iespējams, arī sociālo noteikumu uh, vienādošanu. Uh, Mm, kā, kādas ir kopīgās iezīmes, kopīgais status Francijas, Vācijas, Itāļu kontrolieram, kādā veidā šādas kontrolas tiek veiktas. Un ir, kamēr šādas nacionālās kontrolas ir ļoti grūti nonākt pie tādas vienotas eh, koordinācijas un integrācijas Eiropas līmenī. Līdz ar to mans jautājums ir, kāds ir sociālās integrācijas mm, gaisa kontrolieru eh, status un situāciju. Lūdzu, jums vārds komisija. Everybody. Paldies, paldies priekšsādātāji, visiem labdien. Pirmkārt, gribētu apsveikt referenti par šo ziņojumu. Es domāju, ka tas ir ļoti skaidrs un saprotams, un komisija vairākumā to var atbalstīt, pat ja varbūt ne visus šī ziņojuma secinājumus. Uh, Šai iniciatīvai tagad ir 12 gadi un gribētu vērst jūs uzmanību uz eh, šiem faktiem. Pirms 12 gadiem galvenā problēma bija sastrēguma gaisā. Tātad kapacitāte jau bija sasniegta maksimālā, un eh, mums bija pienākums, eh, tātad nācās uzņemties iniciatīvu, lai to atrisinātu. Tagad, 12 gadus vēlāk, problēma vairs nav um, sastrēgums, jo uh, satiksmes apjogad ir tāds pats kā 2007. gadā, tas ir krīzes dēļ. Tagad galvenais jautājums ir izmaksu efektivitāte un ietekmu uz vidi, un tie ir tie jautājumi, kas būtu jārisina. Šogad, 2012. gadā, kā to daudz no jums atgādināja, uh, būs ļoti izšķirīgs gads šis gads. Un tieši tāpēc, ka šī iniciatīva ir nonākusi līdz uh, brīdim, kurā mums ir jāparāda, ka mēs kaut ko esam sasnieguši konkrētu. Gribētu uh, atgādināt par mērķiem. Jūs zināsiet, ka otrajā pakotnē, kas tika pieņemta 9. gadā par vienoto gaistāpu, tika ieviesta šī sasnieguma schēma, uh, kas ir ļoti spēcīgs instruments, kas ļauj Eiropas līmenī noteikt drošības, kapacitātes, eh, izmaksu efektātes eh, un eh, lidojuma efektivitātes mērķus. Dalība valstis ir izveidojuši arī nacionālos sasniegumu plānus, jeb rezultātu plānus, tagad tos esam izvērtējuši un nonākam pie šī procesa beigām, un šie plāni tagad uh, ir jāievieš, tie ir ļoti ambiciozi, tur ir runa par uh, um, kavēšanos samazināšanu, par eh, izmaksu efektivitātes paaugstināšanu. Mums ir jānodrošina, ka dalībvalsts tiešām turēs savus solījumus. Otrs pīlārs ir tīklu pārvalde. Uh, eh, Eirokontrola ir uh, norīkots tīklu kontrol, kā tīklu kontrolieris, un uh, mums ir eh, jāpanāk, lai šīs kontrolieris varētu iejaukties, ja ir problēmas kapacitātes ziņā, piemēram, ja rodas sastrēgumi, eh, tad būtu jānorāda, kāds risinājums ir jāveid, jāizvēlas. Tad Cezāra. Tā ir eh, liela modernizācijas programma. Esam uh, esam izveidojuši to kā kopēju pasākumu. Tā ir bijusi veiksmīga iniciatīva, un Cēzara uh, sāk dot konkrētus rezultātus. Uh, var sākt izmantot jaunas tehnoloģijas, un tagad jādomā par ieviešanas fāzi. Tagad ir jāizveido mehānisms, kas ļaus izmantot Cēzara tehnoloģijas uh, sinhronizētā veidā. Komisija pie tā strādā, un viena no galvenajām problēmām, kā daudz no jums norādīja, būs šīs programmas finansēšana. Es domāju, ka mums ir jāizpēta visas iespējas, eh, visas inovatīvā finansēšanas, eh, finansēšanas veida iespējas, lai šo procesu turpinātu. Un visbeidzot, jautājums par FAB, šiem funkcionālajiem gaistāps blokiem. Šogad mēs eh, nonāksim ļoti būtiskās krustcelēs eh, laika brīdī, kad eh, dalībvalstīm būs jāprāt, ka tās ir izveidojušas FAB. Un šeit ir varbūt jādomā par to, ka varbūt viss, kas ir noteikts likumdošanā, varbūt nemaz nav sasniegts. Tātad FAB tika mm, ieviesti, lai defragmentētu gaisa telpu. Uh, Mums tagad ir 27 eh, eh, gaistāps kontrolieri. Eh, tas viss būtu jākonsolidē, lai navigācijas dienest vairs nebūtu 27, bet mazāk. Problēmas pastāv, jo ir suverenitātes aspekts, jo dalībvalsts vienmēr cenšas pretoties kaut kādiem mēģinājumiem šo sektoru reformēt, un tas droši vien būs diezgan ilgs process. Uh, pārliecino dalību valstis pamazām integrēt savus dienestus un uh, uh, strādāt efektīvākā veidā. Papildus tam gribētu norādīt, ka šis gads būs izšķirošs arī saistībā ar diviem būtiskiem pasākumiem. Būs uh, konference un arī samits Kiprā oktobrī par FAB. Uh, un gaisa navigācijas eh, konference būs, eh, kur tiks runāts par eh, globāliem aspektiem gaisa pakalpojumu jomā. Un tika uzdots jautājums, kur uzdeva priekšsēdētājs. Jau šobrīd pastāv konkrēta direktīva, kas tiek pārvērsta regulā par uh, gaisa telpas kontrolieru, gaisa attīstības kontrolieru licencēšanu, lai harmonizētu licenču piesnieg, piešķiršanas procesu, procesu un arī, lai harmonizētu prasības, uh, kādām jāatbilst, lai saņemtu licenci. Patiesais jautājums, uh, patiesā problēma šobrīd ir tāda, ka kontrolieri šobrīd darbojas dažādos, eh, dažādās nacionālās struktūrās, un eh, tāpēc ir grūti vienu kontrolieri eh, tagad izmantot vienā un arī citā centrā. Ja kontrolieris grib strādāt citā centrā, tad šeit trūkst harmonizācijas, viņam tas nav iespējams. Piemēram, ja taksisti brauktu ar eh, dažādām automašīnām un nevarētu braukt ar citādākām automašīnām. Tāda ir situācija tagad. Desmit gadu laikā nesam panākuši nekādu progresu, uh, harmonizējot kontrolieru darba vietu, jo navigācijas pakalpojums niedzēji um, ehm, viņiem ir tendence aizsargāt savu nacionālo monopolu, un viņi negrib pakļauties kom, kopējiem standartiem, lai radītu mobilitāti šajā uh, profesijā un uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Un visbeidzot, kā referenti teica, mēs esam gatavi nākamgad ziņot par šīs iniciatīvas progresu, jo visi šie svarīgie punkti, ko es minēju, uh, Eh, kas ir saistīta ar 2012. gadu, tad arī būs iekļaut šajā ziņojumā. Paldies par jūsu uzmanību. Merci beaucoup. Lielas paldies. Žaklīna Fostera var noslēgt šo diskusiju. Palīgs, Annekmē. Eh, paldies, kolēģi. Komisijas, komisa, eh, komisijas teiktais jādomā arī bija interesanti, interesants. Georgs Jaržembovskis, kurš mēģina pārliecināt dalību valstis par fab ieviešanu. Kas tad mums īsti atliek, vai mums jādomā kā komisija, kas domā, ka mēs vēl turpmākos desmit gadus neko neieviesīsim? Es pat pati esmu no īrijas, un mūsu atšķirības runājot par vienoto gaisa telpu. Nu, šeit mēs redzam, ka dažas valstis var elastīgi izmantot gaisa telpu. Tā ir elastīgi, tādā elastīgi veidā sadalīta starp civilo un militāro izmantojumu, bet citās savukārt tas nav tik elastīgi iespējams, bet būtībā es tomēr neuzskatu, ka tā ir liela problēma, jo gaisa satiksmes kontrolieri noteikti varētu šeit, šeit būtu iespējams panākt vienošanos, arī tad, ja gaisa telpai ir militārs izmantojums. Uh, šī gaisa telpas sadrumstalotība ir acīm redzama. Mēs tiešām varam tikai izdarīt spiedienu uz valdībām. Mana valdība atbalsta šo iniciatīvu, tāpat arī Britu valdība. Mums vienkārši mēs nedrīkstam zaudēt paļāvību, uh, Mums ir jānosaka termiņš dalībvalstīm FAB ieviešanai un vienkārši jāpiespiež tās ķerties pie īstenošanas. Mūsu grupa izceļās ar to, ka mēs esam diezgan daudz pavadījuši laika ceļā. Un raizēšanās par gaisa satiksmes kontrolieriem, manuprāt, arī nav tā lielākā problēma. Dalībvalstis to visu var atrisināt, kas šobrīd vēl kur šobrīd vēl ir domstarpības. Mums nevajadzētu ļaut tam visam ievilkties vēl desmit gadus. Mēs, protams, varam pateikt, ka viegli tas viss nav. Varbūt mēs varētu kaut ko nošpikot no amerikāņu tehnoloģijām. Uh, Bet mums nav iemesla krist izmisumā. Mums ir brīnišķīgi speciālisti un ļoti, ļoti labas tehnoloģijas, ko ir iespējams arī saskaņot, kas darbojas, kas var darboties saskaņīgi. Un es vēlreiz gribu atgādināt, ka šīs sistēmas ieviešana ļoti labvēlīgi ietekmēs darba vietu veidošanu, samazinās CO2 izmešu apjomu, tam būs ļoti, ļoti liels efekts. Es ļoti priecājos par kolēģu komentāriem. Daži jautājumi, kāpēc mums tas vispār ir vajadzīgs, pirmkārt jau arī tas ir, tas ir vides jautājums. Um, gaisa pārvadājuma apjoms turpinās pieaugt un ir nepieciešams uh, panākt, lai izmaksas kļūtu efektīvākas. Šai, šajā iniciatīvā ir ieguldoti jau miljoni eiro gan pētījumos, gan eh, praktiskās iestrādnēs. Mums ir politiskā griba, mūsu politiķiem arī tā ir, mums ir jāraugās, lai dalībvalstu valdības uh, ķertos pie ieviešanas un ilgtermiņa ieguvumi, par tiem es runāju jau iepriekš. Vēlreiz liels paldies visiem, es ar interesi uzklausīju jūsu komentārus. Ja kāds vēlas grozījumus ieviest, lūdzu, eh, izstrādājiet tos tā, lai tie būtu vienkārši, bet galvenais mums ir jāvirzās uz priekšu. Paldies, Fosters kundze! Atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš šim atzinumam ir 7. jūlijas pulksten 12. Jūlijā būs balsojums un e, komitejā un septembrī būs balsojums plenārsēdē. Bet e, Fosters kundze varēs turpināt e, savu zvaigžņu stundu šodien, jo Viņa ir referente arī Eiropas satelītu navigācijas sistēmu ieviešanas un eksploatācijas punktā. Lūdzu. Right, thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, un es uh, domāju, ka kolēģi un cilvēki, kas ir ieradušies uh, uzklausīt jautājumu par vienoto gaisa telpu, būs ieinteresēti arī šajā ziņojumā, uh, jo šobrīd viss ir saistīts ar sastelītiem un sistēmām, tehnoloģijām. Place, uh, un uh, tad mēs uh, varam uh, skatīt šos jautājumus kontekstā. Tātad šeit mēs esam, šis ir atzinuma projekts, uh, tas ir atzinums, jo mēs neesam atbildīgā komunija par Eiropas satelīta navigācijas sistēmām, ko es esmu izdarījusi, esmu iekļāvusi šeit dažas grozījumus, bet uh, Gribētu sākumā nolasīt ievadu kolēģiem, kas nav informēti par šo jautājumu. Pašreizējais regulas priekšlikums par Eiropas satelītu navigācijas programmas ieviešanu un eksploatāciju paredz uh, pārvaldības modeli Galileo un Egnos. Tas ir Eiropas ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienests un arī nosaka finansēšanu laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam. Galileo programmas mērķis ir izveidot un eksploatēt pirmo satelītu navigācijas un pozicionēšanas infrastruktūru, kas īpaši ir izstrādāta civilām vajadzībām. Uh, Šī programma ietver formulēšanas posmu, kas ir noslēdzies, attīstības un aprapšanāšanas posmu, kam vajadzētu beigties 2013. gadā, izvēršanas posmu, kas ir sācies 2008. gadā un kam vajadzētu noslēgties 20. gadā, un eksploatācijas posmu, kam vajadzētu pakāpeniski sākties 14. un 15. gadā, bet visai sistēmai jābūt pilnībā darbspējīgai 20. gadā. EGNOS programmas mērķis ir uzlabot esošo globālo satelītu navigācijas sistēmas signālu kvalitāti, uh, un EGNOS eh, programma pat labam atrodas eksploatācijas posmā, kopš attiecīgi 2009. gada uh, oktobra un 2011. gada mārtā tika paziņots par tās brīvu pieejamā pakalpojumu darbības uzsākšanu. Tātad atbalstu uh, augstu novērtēju komisijas priekšlikumu uh, jaunai regulē, kuras mērķis ir nodrošināt programmu vajadzības turpmākajā daudzgadu finanšu periodā, jo īpaši attiecībā uz to vadību un labu finanšu pārvaldību. Un to, ka ES ir jau no jauna apņēmusies nodrošināt, ka līdz 2020. gadam sistēma būs pabeigta un darbosties būtu jāuzsver, ka visas Savienības iedzīvotāji būs ieguvēji, izmantojot Egnos un Galileo sniegtos plašos pakalpojumus. Mūsdienās satelīta navigācijas lietotāji Eiropā ir spiest izmantot tādu sistēmu satelīta signālus, kurus nekontrolē Eiropa un kur nav izveidot eh, tādēļ, lai kalpot Eiropas interesēm. Šo sistēmu pieejama var būt nepietiekama, jo īpaši blīvi apdzīvotās pilsētu teritorijās. Turklāt tās nevienmēr sniedz gala lietotājiem pietiekamas garantijas attiecībā uz piedāvātā pakalpojumu kvalitāti. Būtu arī jānorāda, ka uh, Eiropas satelīta navigācijas sistēma būva un izvēršana nodrošinās tieši labumu simtiem uzņēmumu visā Eiropas Savienībā. Tostarp ar vien lielākam skaitam MVU un radies tūkstošiem augsti kvalificētu darba vietu. Sistēmas ir arī īpaši būtiskas, lai paplašinātu Eiropas zināšanas satelīta navigācijas tehnoloģiju nozarē un saglabātu kosmikas politikas kompetenci visā Eiropā nākotnē ar satelītu navigāciju saistīto lietojumu paplašanāšanās Eiropas uzņēmumiem un rūpniecības nozarēm nozīmē vienreizēju iespēju izaugsmē. Ņemot vērā to, ka atzinuma sagatavotāji plaši atbalsta šī priekšlikuma mērķis, es ierosināju dažus grozījumus, kur uzdevums ir noteikuma nostiprināšana un precizēšana. Šeit ir saistība ar eh, publisko vadību, labu finanšu pārvaldību un tie ir ļoti būtiski transporta nozarei. Pirmkārt, par programmu publisko vadību. Galileo un Egnos programma eh, prasa, lai šeit būtu strikts uh, eh, eh, pienākumu sadalījums starp komisiju, Eiropas GNSS aģentūru un Eiropas kosmosa aģentūru. Un otrkārt, pārvaldība ir progresīvi jāpielāgo sistēmas operacionālajām prasībām. Komisija paredz uh, nodot uh, šo programmu eksploatācijas uzdevumu Eiropas GNSS aģentūrā arī 2010. gadam, 20. gadam. Lai ļautu aģentūrai izvērst tās veiktspēju, ir nepieciešama nodrošināt, ka tai ir atbilstoši resursi, e, arī cilvēku resursi lai īstenotu tās kompetences. Jāuzsver, ka gaidāmās e, aģentūras galvenās pārvaldes pārvietošanai nevajadzētu negatīvi ietekmēt personāla sastāvu un pieredzes līmeni. Uh, Runājot par šo uh, programmu nozīmi uh, transporta nozarē, Eiropas satelītu navigācijas sistēmas ir infrastruktūras, kuras izveidotas kā Eiropas komunikācija tīkli un kuras izmantojums sniedz pāri robežu, uh, dalībvalstu robežām. Uh, šīs programmas uh, ļoti būtiski pozitīvi ietekmēs transporta sektoru, un šeit runāšu tikai par dažām priekšrocībām, kas uh, saistīts ar jomām, kas mums šeit ir ļoti interesants. Uh, uzlabos ceļu pārvaldību, samazinās to pārslogotību, uzlabos palīdzības sniegšanas laiku ceļu satiksmes negadījumos, atvieglos uh, bīstamu preču pārvadāšanas novērošanu, palīdzēs šoferiem plānot uh, braucienus, sniedzot precīzāku informāciju par satiksmi uzlabos ceļu nodevs un maksājumu elektronisku iekasēšanu un arī samazinās braukšanas laiku un degvielas patēriņu. Dzelzceļa transportā ļaus automatizēt sliežu uzraudzību, palīdzēs veikt operatīvu uzlabošanu, piemēram, sliežu uzlabošanu un vispārējās drošības prasības samazinās aizkavēšanās un darbības izmaksas, vienlaicīgi palielinot sliežu jaudu, sniegs pasažieriem precīzāku informāciju par viecienu pienākšanu. Uh, Eh, jūras transportā un iekšzemes ūdens ceļos eh, uzlabos satiksmes pārvaldību, īpaši ostās un posmos ar blīvu satiksmi, veicinās jūras transporta drošību, uzlabos kuģu novērošanu un glābšanas pasākums un sniegs precīzi informāciju, piemēram, eh, ja ir bijusi degvielas nos, noplūda vai līdzīgi gadījumi. Gaisa satiksmē tas veicinās un sekmēs mazo perifēro lidostu izmantošanu civilās aviācijas Krievijas lidmašīnām, un tam būs ievērojama nozīme vienotas gaisa telpas politikas un Cezāra attīstībā, un uzlabos arī satiksmes vadību un drošību lidostās. Runājot par finansēšanu. Eiropas Savienības ieguldījums 14. līdz 20. gadā ir, lē, tiek lēsts uh, um, 7897 miljoni. Šis finansējums galvenokārt sēdz galējo programmas izvēršanas un eksploatācijas posmu un EGNOS sistēmas darbību. Lai izvairītos no izmaksu pārsniegšanas un kavēšanās, kas iepriekšējos gados ir skārus minēto programmu attīstību, ir nepieciešams nostiprināt programmu publisko vadību un labu finanšu pārvaldību. Es esmu uh, iesniegusi nelielu skaitu grozījumu un tagad negatavojos tiem visiem tagad iet cauri, bet uh, vienkārši um, gribu pateikt, ka daži no tiem runā par vispārējiem iegumumiem un um, arī atspoguļot tās uh, piezīmes, ko tikko izteiktu par sistēmu pārvaldību, es uzsveru to, cik svarīgi ir novērst uh, atbildību pārklāšanos, kas, manuprāt, ir vitāli svarīgi. Uh, ir jānodrošina, lai uh, resursi būtu pieejami tad, kad uh, uh aģentūrām ir labi jāstrādā. Un devītais, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Uh, tur ir runa par uh, intelektuālu īpašumu tiesībām, kas tiek radītas ārpus šīm programmām. Manuprāt, tas arī ir ļoti svarīgs punkts. Uh, Tātad sistēma izstrāde un fakts, ka mēs kā transporta komiteja uh, Eh, ar šiem projektiem eh, strādājam, mēs vēlamies, lai tie tiktu pārvaldīti labi un finansēti labi, lai par visu būtu pienācīga atskaitīšanās. Šie ir publiski līdzekļi eh, un par tiem ir jāatskaitās. Šeit būs būtisks ieguvums nozarei, ražotājiem. Mēs vēlamies nodrošināt, lai šis process tiešām labi darbotos un lai mēs sasniegtu to, ko vēlamies sasniegt. Tas ir tas, eh, ko esmu sagatavojusi, un es ceru, ka komitija manu darbu atbalstīs. Es eh, centos eh, šos jautājumus pārāk nesarežģīt. Šie jautājumi bieži vien ir ļoti tehniski. Mēs taču gribam vienkārši, lai mēs varētu pateikt, ko mēs vēlamies, ko mēs sagaidām un kas dos ieguvumu visiem ilgtermiņā. Uh, Eh, un mēs vēlamies, lai dalība valsts strādātu pēc iespējas efektīvāk. Paldies! Merci beaucoup, Madame Foster. Monsieur... Paldiers Fosteres kundzei. Tautas partijas pārstāvim vārds. Uh, danke. Paldies, priekšādātāji. Danke auch an Frau Foster, dass Sie. Paldies Fosteres kundzei par komitejas atzinumu par to, ka šis atzinums rūpniecības komitejai ir tik precīs. Mums bija grūti tā īsti pieķerties šai tēmai. Nu, izņemt ārā no ten uh, desmit. Uh, jomas, jo rūpniecības komitejā nu, bija skaidrs, Verkehrsbereich liegen. Šī satelīta navigācijas sistēmas izmantošana um, vislielāko ieguldījumu dos tieši uh, ražotājiem. Eiropā ir ļoti liels iekšējais tirgus, ir liels ražošanas potenciāls. Mēs konkurējam ar Ziemeļu Ameriku, ar Dienvidu Austrumāziju. Uh, un Ķīnu un Krieviju un visiem šiem iesaistītajiem strateģisku militāru iemeslu dēļ ir izveidotas satelīta navigācijas sistēmas. Un viņu satelīta tad darbojas orbītā, mēs varam būt laimīgi, kā ar Franču Gvajānu mums ir iespēja ļoti lēti transportēt visumā satelītus, kas tad ieiet orbītā un pilnībā spēj um, ievākt informāciju un visam pārklājumam, kas aptver visu Eiropu līdz pat Ziemeļa Āfrikai. Eiropas Savienībai mums ir virkne nu, iespēju, iestrāžu projektu realizēšanai, un es negribu atkārtot to, ko jūs teicāt, Fosters kundze, jūs e, pieminējāt lietojuma veidus, bet vienu gribu vēl piebilst, ja mēs runājam par Eiropu, to, kas Eiropas Savienībā tiek izdots uh, pētījumiem lauksaimniecībai videi, ja mēs to visu gribam labāk kontrolēt, tad mēs varam to redzēt, izmantojot satelīta navigācijas sistēmu uh, ar novirzi līdz tikai 20 centimetriem, kur, piemēram, kas tiek audzēts Un arī šī Connecting Europe Facility, godātais priekšādātāji, jūs esat arī referents uh, finansējuma jomā. Tas arī pieder šeit klāt. Šeit pastāv tāda cēloņa sakarība, liela saistība. Un uh, satelītu uh, izlietojums ir ļoti, lietojums ir ne tikai būtisks kuģu eh, satiksmes drošībā, arī Al Baltijas jūra ir ar jūra ar visintensīvāko kuģu transportu, ir ļoti daudz arī turisma pārvadājumu, un šeit, lai nodrošinātu drošību, satelīta navigācijas sistēma ir absolūti nepieciešama. Tas ir ļoti būtiski, lai turpmākajiem septiņiem gadiem no 2014. līdz 2020. gadam būtu nodrošināts finansējums šī, šai iniciatīvai. Un mums, kā transporta politiķiem, tas ir izšķirošs jautājums. Motorways. Tunnel oder eine Brücke dass wenn Fährverkehre im Takt Jūras maģistrāls ir cits brīnišķīgs satelītu izlietojuma piemērs. Arī šeit uh, novirze uh, kuģiem pietauvojoties ir tikai 15%, tie 15 centimetri. To var noteikt, uh, izmantojot šīs satelītu iekārtas. Un, uh, ir iespējams ļoti efektīvi organizēt eh, pasažieru uzkāp, nu, uzkāpšanu un nokāpšanu no kuģa. Arī uh, kuģu uzpildīšana ar dabas gāzi, tas arī ir piemērs, kas man kā transporta nozares politiķim šķiet fascinējoši. Un telemātika un inteliģentās transporta sistēmas būs nu, atkarīgas, ir cieši saistītas ar uh, navigāciju, ar uh, satelītu navigāciju, un tāpat būs iespējams prognozēt sastrēgumus un novērst tos tādējādi. Liels paldies! Merci, paldies, Kūskungs, Meisners kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es runāšu ēnu referenta Klinca vārdā, jo viņš tagad atrodas citā komitejā. Paldies referentei par ziņojumu. Viņš arī tātad lūdz teikt paldies un ir iepriecināts par turpmākām sadarbības iespējām. Jau ļoti daudz ir runāts par to, kā šīs satelīta navigācijas sistēmas var ļoti pozitīvi ietekmēt transporta satiksmes plūsmu Eiropā. Es par to nemaz negribu uh, atkārtoties, var novērst sastrēgums, var samazināt jūras piesārņojumu un tā tālāk. Tāpēc ir pareizi ka mēs runājam par to, ka iegūs ne tikai satiksmes nozare, bet visa sabiedrība kopumā. Un mēs pavirzīsimies tuvāk mērķu 2020 izpildēji. Klīnca kungam ir būtiski pateikt, ka lēmumu pieņemšanas procentiem jābūt caurskatāmiem un caurskatāmībai jākļūst labākai un citādi viņš ļoti augstu novērtē arī centienus labāk uzraudzīt uzņēmumu izliet, ienākumu izlietojuma efektivitāti. Finanšu politika tā tad ir ļoti būtiska, un tas man arī būtu viss, jo pārējo jau pateica citi kolēģi. Paldies, Lichtenbergeres kundze. Dank, dank Paldies! Paldies par ziņojumu! Daži jautājumi man šķiet sevišķi svarīgi, ko vajadzētu šeit vēl pierakstīt klāt. E, sadarbspēja ir pirmajā vietā, tas ir ļoti būtisks princips, manuprāt. Te mēs e, laik pa laikam vērojam tendences kas um, izriet no tādu egoistisku interešu apsvērumiem. Um, šeit tiešām ir vajadzīgi radoši risinājumi. Sadarbspēja ir tāds atslēgas vārds visā šajā pielietojuma jomā. Tāpat papildinot šo pielietojuma uh, sarakstu, manuprāt, satiksme pilsētā ir tāds arī ļoti centrāls punkts. Un satelīta navigācija arī šeit būtu laba darbības joma. Tie, kas ilgāk jau strādā šeit, zina, ka esmu vienmēr iestājusies par šo nodevu par šo sadarbspējas nodevu vai nodokli, lai aizstātu šo līdzšinējo, sevi jau izsmēlušo ceļu nodevu sistēmu. Tas būtu arī būtisks elements, arī kas saistīts ar datu aizsardzību un drošību. Uh, jo mūsu šeit priekšlikumā ir arī tādi ar militāro jomu saistīti elementi, un te par lietojumiem būtu jātiek skaidrībā. Man ir jautājums, tas ir devītais grozījums par eh, intelektuālā īpašuma tiesībām. Es īsti nesaprotu, uh, kāds ir nolūks šim grozījumam? Kā, no kurienes tas radies? Es saprotu nu, šo ieceri. Pašlaik tiek vairāk runāts par to, ka intelektuālais īpašums ir tā kā blok, bloķējošs instruments vai blokāds instruments, bet es īsti nesaprotu kā šīs tiesības uz intelektuālo īpašumu kaut ko varētu veicināt, vai runa ir tikai par lietojumu programmām. Te es labprāt gribētu skaidrību. Paldies! Merci, Paldies, Ristenbergeres kundze, Krojčaka kungs. Děkuji, pane předsedající. Uh asi málo kdo z vás si spomene, že pred šesti... Paldies, priekšsēdētāji! Daudz droši vien atcerēsies, ka pirms sešiem gadiem Eiropas parlamentā mums bija neliela konference, kur mani aicināja uh, pateikt kaut ko par pētniecību Čehijā. Toreiz teicu, ka jā, Galileo, tas ir uh, kaut kas, kas mums ir ļoti svarīgs, un man ir prieks, ka tagad uh, mēs. Uh, Eh, esam noteikuši šo 2014. gadu, kad visiem satelītiem ir jābūt eh, gaisā palaistiem jau. Un eh, Fosters kundzes atzinums tagad ir izstrādīts, izstrādāts, viņi ļoti labi to prezentēja, un te mēs varam redzēt, ko visu transporta jomā var sasniegt. Ar satelītu starpniecību mēs varam lieliski uzlabot arī mūsu uh, iespējas arheoloģijā. Anglijā mēs zinām daudzas lietas, kuras ir atklātas tieši no gaisa, no satelītiem. Mēs varam arī konstatēt vides stāvokli, piemēram, slāpekļa oksēdu sadalīšanos vai. Um, kaut kādu gāzu izdalīšanos, metānu izdalīšanos var konstatēt. Tātad svarīgi ir, kam mēs to visu gribam izmantot. Un šeit es gribētu runāt par intelektuālā īpašuma tiesībām. Šeit ir tiešām liels risks, ja mums neizdosies jau no paša sākuma noteikt skaidru tādu pamatu satelītu navigācijas izmantošanai. Un citu instrumentu izmantošanai mēs varam saskarties ar uh, uh, to, ka, piemēram, kādi ir dažādi protokoli, izmantojot datortehniku, tehnoloģija ir dažādi mērījumi, piemēram, ir atšķirības elektrības spriegumā, šeit ir vismaz harmonizācija, jau nav tā kā Latvijā, Amerikā, kur katrā valstī ir cits spriegums. Uh, ir dažādas modifikācijas, kas mums ir eh, jāpārvar. Tātad šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Es domāju, ka ir eh, būtiski šeit panākt progresu un paldies referentei par lielisko darbu. Paldies, Kaličieka kungs, Deveraks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs iepriekš runājām par sniegumiem vienā tajā gaisa telpā, un tagad mēs skatām vienu no tās instrumentiem, jo Eh, šī navigācijas sistēma ir ļoti svarīgs mm, stūrakmens tās attīstībās veicu komisijas priekšlikumu, arī mūsu eh, kolēģis atzinumu. Mēs visi zinām, ka Eiropa, eh, kas ir spēcīga, ir neatkarīga Eiropa, kurai ir derīgi instrumenti, kas spēj stāties pretī globalizētāji pasaulē. Un Galileo un Egnos sistēma sniedz īstenu atbildi šādām nepieciešamībām. Nedomāju, ka mēs šeit domātā atšķirīgi. Eiropas kosmosa politika uzvar Eiropas pievienoto vērtību, ja runa ir par ambiciozām politikām, kuras nevarētu tik novestas līdz rezultātiem, darbojoties katram atsevišķi. Egnos un Galileo ļauj gūt labumu mūsu pilsoņiem, bet arī šīs jomas darboņiem mūsu teritorijā un komisijas priekšlikums šķiet kopumā sniedz adekvātu atbildi eh, rūpniecības politikas spēcīgam atbalstam. Šeit neiedziļināšos detaļās, jo mēs varam izteikt atšķirīgas pozīcijas, iesniedzot grozījumus, bet vēlējos vien mm, sniegt tādu komentāru pirmo reizi izlasot dokumentu, jo šis projekts atbilst eh, principiem, kuros ir svār, tādiem principiem kā dzīvības saglabāšanas princips, jeb solum, ir ļoti svarīgi to ievērot eh, piemērs pirmajā pāntā varētu precizēt, ka Eiropas Savienība apņemās eh, nodrošināt eh, dzīvības eh, garantēšanas šo principu, gluži kā tas ir atvērtajam uh, pakalpojumam. Eiropas Savienība ir apņēmusies darboties šajā starptautiskā pakalpojuma jomā, IKO jomā, un uh, to vajadzētu iekļaut arī likumdošanas tekstā, runājot par pārējo komisijas likumdošanas uh, dokumentu mūsu nostājas parādīsies, protams, grozījumos, kurus turpmākajās dienās iesniegsim. Lielas paldies! Devera. Paldies, Deverakas kundze! Kavaldas kundzei tagad lūksim izteikties komisijas uh, vārdā. Paldies, priekšsēdi. Esmu komisijas pārstāve un šajā statusā sākumā vēlētos pateikties Fosteras kundzei un viņu sveikt ar lielisku atzinumu projektu un vēlreiz pateikties Eiropas parlamentam par stingro, pastāvīgo, konstruktīvo atbalstu šo divu sistēmu Egnos un Galileo īstenošanā, kā Fosteras kundze norādīja. Uh, runa ir par sistēmu, kas ir nākotnes tehnoloģijas nesēja rūpniecības jomā Eiropā un e, ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Runa ir par tehnoloģiju, kas radīs e, papildu darba vietas, kas mums ir nepieciešamas šobrīd Eiropā, un arī veicinās izaugsmi. Runājot par aplikācijām, šķiet, ka Fosters kundze uh, atzina to, un arī visi runātāji eh, runāja, ka eh, daudzos sektoros, eh, transporta jomā, lauksaimniecības jomā var, gu, var just iespaidu. Komisija kopš 2008. gada, kad tā ir mm, ķērusies klāt šīs programmas pārvaldei kopā ar padomu parlamentu, ir centusies uh, uzlikt uz pareizajām sliedēm šo programmu un to padarīt par eh, realitāti, kas pirmkārt būtu realitāte Eiropas Savienībai. Šodien eh, mēs esam guvuši tikai eh, panākumus, kuros varam ar jums dalīties, un ar šo likumdošanas priekšlikumu komisija cenšas ieviest šo divu sistēmu eksploatācijas ietvaru nākamajai desmitgadēji. Bet kādi tad ir mērķi? kas jāizceļ un par kuru e, vajadzētu būt runai šajā eksploatācijā. Pirmais ir tas, ka Eiropas Savienība ar komisijas palīdzību var garantēt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu ir pieci Galileo e, Mm, pakalpojumi un trīs Galileo. Un pirmos trīs Galileo pakalpojumus centīsimies ieviest jau kopš 2014. gada. Mēs šeit izējam no mērķa likt visu akcentu uz infrastruktūru un cenšamies likt akcentu uz pakalpojumu, uz pilsoņu, uz šo piemērošanu. Otrais mērķis, kas ir ārkārtīgi svarīgs institūcijām e, Eiropā, ir laba. Uh, izmaksu pārvaldība, kā arī termiņu ievērošana. Jūs minējāt, ka pagātnē šai uh, programmai bija uzcenojumi, pārmaksājumi un arī termiņi netika ievēroti kopš 2008. gada. Komisija kopā ar Eiropas kosmosa aģentūru nu, centās strādāt, lai uh, pie šīm izmaksām, lai mm, palaistu satelītus un tā, lai 2014. gadā būtu 18 satelīti kosmosā, uh, eh, 2016. gadā 24 satelīti un 20. gadā visi būtu palaisti. Un jums ir taisnība runājot, ka jāliek akcents uz sastarpējo sadarbspēju. Tajā pašā laikā mēs strādājam arī pie starptautiskiem projektiem kopā ar tādiem partneriem kā ASV, GPS jomā, tā lai mēs varētu sakombinēt divas sistēmas un tā, lai varētu sniegt labāku rezultātu, labāku kvalitāti, izējot no šīs kombinācijas. Trešais mērķis komisijai. Un, um, es to redzu arī eh, Fosteras kundzes atzinumā, būtu ieviest eh, pārvaldību, kas būtu atbilstīga un kas vienlaikus atbilstu nepieciešamībai piemēroties un attīstīties, bet arī būt efektīva. Un šodien komisija un um, pārvaldītājs pārvalda šo jautājumu, bet mēs paredzam nākotnē piesaistīt ārējo, ārējos pakalpojumu sniedzējus ar lielu Eiropas kosmosa aģentūras atbalstu šajā jomā. Īsi atgriežoties pie Fosteras kundzes ziņojuma, jāteic, ka ar ļoti lielu gandarījumu komisija to uzņem. Mēs uzskatām, ka viņa ir spējusi uh, akcentēt galvenos eh, elementus, eh, nozīmīgākos no tiem mūsu programmā, mm, proti piemērošanu un pūliņus, kas jāiegulda mm, programmā apvārsnis 2020, eh, tā lai mm, veicinātu aplikāciju un pakalpojumu jomu, un vēl arī aspekts par pārvaldību tika minēts par lomu un atbildību nošķiršanu iesaistītajām pusēm šajā programmā un informācijas aprite institūcijās. Komisijai par šo jautājumu jābūt skaidrai un pāredzamai caurspīdīgai attiecībā pret parlamentu un padomi, informējot par šīs programmas attīstību, ne tikai mm, informējot komitejas, bet arī uh, pateicoties Galileo interinstitucionālajam panelim, kā tas jau ir minēts arī Fosters kundzes ziņojumā, un politiku, kādu mēs, kāda tiek rosināta ar grozījumiem, veicina publisko iepirkumu, ja, tur ir daži punkti, daži pielāgojumi, kas vēl būtu skatāmi, un jo īpaši devītais grozījums, kas skār intelektuālo īpašumu. Uh, Eiropas Savienība pirmo reizi ir divu sistēmu eh, īpašum, īpašumtiesību turētāji, un ir ārkārtīgi svarīgi to paturēt, tā lai mēs varētu pieņemt lēmumus un kontrolēt eh, to eksploatāciju. Komisija Eiropas Savienības vārdā ir īpašniece ar rezultātiem, kurus tā finansē, bet ar Fosteras kundzes grozījumu uh, mēs redzam rosinājumu, kādu dodam trešajām pusēm, kas sniedz iespējams svarīgus atslēgas elementus programmai un pateicoties kuram komisija var noslēgt atbilstošus nolīgumus, lai tā varētu būt par īpašnieci šim īpašumam un tā, lai to sniegtu, padarītu pieejamu uh, Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un mēs to darām ar nolūku, lai palīdzētu šīs sistēmas maksimālu mm, ieviešanu un ienākšanu, mm, pateicoties eh, Eiropai, Eiropā un visā pasaulē. Un pēdējais punkts ir eh, tārifikācijas politika. Šķiet, uh, Dēvērakas kundze bija tā, kas runāja par uh, tārifikāciju. Jums ir taisnība, ir pieci pakalpojumi Galileo, Open Service, atvērtais pakalpojums, tas ir atvērts pakalpojums, jo mēs te konkurējam ar e, GPS, kas ir visur bezmaksas, bet ir arī vēl cits pakalpojums. Komisija cenšas e, veikt padziļinātu analīzi attiecībā uz tarifikācijas politiku, un mēs cenšamies noskaidrot, vai būtu kāds līdzeklis gūt tiešus ienākumus. Tādējādā veidā mēs neteiksim, ka tādā gadījumā mēs varēsim skatīt, kādās jomās Mēs varam padziļināt sociāla-ekonomiskos ieguvumus. Mēs nesakām, ka sol dzīvības um, drošības uh, princips nebūs uh, dzīves aizsardzības pakalpojums, um, nebūs bezmaksas. Mums ir jāpadziļina mūsu analīze uh, tā lai gūtu uh, pamatīgus rezultātus, lai varētu jums atbildēt, uh, pretī kādai politikai mēs virzītos, un tas ir tāds komisijas atbilstīgs lūgums, kas parlamentam un padomē dot iespēju gūt visai pilnīgu informāciju, lai pirms pieņemtu kāds lēmums. Paldies priekšsēdētāji vēlreiz un arī Dzana Fosters kundzei un komisijas nolūks ir noslēgt šo uh, dosie pirmajā lasījumā, tā lai mēs 2013. gadā jau varētu uh, gūt labumu no tās ieviešanas. Lielas paldies! Paldies! Un Deverakas kundzei vēl ir par tarifiem, kāda piezīme. Jā, vēl jūs teicāt, ka tas nebūs bezmaksas, bet jūs teicāt, ka būs bezmaksas un pēc tam atkal pazuda. Tas tāpēc es pie tā atgriezos Fosteres kundzei. Tagad vārds noslēdzot eh, šo sarunu. Paldies priekšsādātājiem, paldies kolēģi par jūsu komentāriem. Liels paldies par jūsu visaptverošajiem komentāriem, Kavāras kundze no komisijas. Es domāju, ka dažas no jūsu atbildēm arī būs kā skaidrojums kolēģiem. Tāpat kā Cezāra, mēs tātad uh, iedziļināmies šajos ziņojumos, tie ir ļoti tehniski. Es centos, uh, un daudz kolēģi arī to cenšas, uh, to tā skaidrāk izskaidrot, vienkāršāk izskaidrot, un vismaz tagad mēs saprotam īsti, ko mēs darām. Kūnas kungam, man liekas, ir taisnība, kad viņš runā par šo jautājumu. Es eh, šeit vienkārši skatos no transporta viedokļa. Viņš uzsvēra visus tos ieguvumus, kas būs no šīm sistēmām, proti lauksaimniecībai un tā tālāk. Bet mēs skatāmies šeit no transporta viedokļa, jo esam transporta komiteja un eh, tas ir atzinums. Un arī transporta sektorā šeit būs liela ieguvumi. ieguvumi. Es domāju, ka Lichtenbergers kundzes komentārs arī tika pieminēts par uh, savietojamību. Mēs šeit atbalstām uh, miljardiem eiro, dolāru vai mārciņu investēšanu uh, un uh, Tātad es gribētu, ja, ja mums ir labākās smadzenes Eiropā, mēs izstrādājam šīs sistēmas, kas varbūt ir atšķirīgas, galvenais ir, lai mēs tās varam pārdot arī uz ārzemēm, jo šis ir arī biznes. Mēs eh, vēlamies kaut ko no tā iegūt Eiropas Savienībā. Uh, gan Eiropas Savienībā, gan arī ārpus Eiropas Savienības, un savietojamība ir izšķirīga svarīga, kā jūs teicāt, Amerika un arī citas valsts arī savas lietas izstrādā, mums noteikti ir jātur viņiem līdzi, mums ir jābūt spējīgiem uh, pārdot gan savu tehnoloģiju, gan uh, lietojumu programmas. Količeka programma ir taisnība. Uh, Galileo bija sākotnējās debats par to pirms desmit gadiem, un uh, tagad mēs esam tik tālu nonākuši, un tas ir gandrīz vai brīnums, jo bija dažādi šķēršļi arī ar finansējumu, un tagad tos esam pārvarējuši, un uh, viss darbojas. Ko vēl gribētu pateikt? Es esmu intergrupā uh, par uh, kosmosu un uh, avio satiksmi uh, vicepriekšādātāja, un man tas ļoti interesē. Un, uh, Francija, eh, manuprāt, ļoti prātīgi eh, darīja, kad viņi eh, saglabāja savus palaidēja iekārtas satelītiem. Tagad mēs it kā ražojam šo satelītus, bet mums taču tie ir jāpalaiž, un ir diezgan ierobežots skaits vietu pasaulē, no kurām var palaist satelītus. Un vairākums Eiropas valstu patiešām ir iesaistītas šajā procesā ražošanā uh, un uh, apvienotajā karalistē mēs uh, uh, pie tā citīgi strādājam, un arī citas valstis pie tā strādā, vai nu pie programmā, pie, pie tehnoloģijām. Un tās ir arī naudas pelnīšanas veids. Man ir prieks, ka mēs tagad varējām sament šos komentārus, un šis ir tāds uh, būtisks signāls, uh, un uh, mēs eh, tātad kā nodokļu maksātāji esam tiesīgi, ka mūsu nauda tiek liederīgi izmantot, un tagad cilvēki eh, varēs to zināt, eh, bet ko mēs nevaram panākt, un es zinu, ko, ka to ir grūti novērst, tā ir pārklāšanās aģentūras departamentu un tā tālāk dara lietas, kas viņiem nebūtu jādara, nesadarbojas, uh, Un uh, mūsu komitejas signāls ir tāds, ka mēs sagaidām sadarbošanos, mēs sagaidām, ka nauda tiks saprātīgi investēta un tērēta, jo par to maksā mūsu pilsoņi. Un mēs jums, kā komisijai, uzticamies, uzticam šo uzdevumu uzticamies, ka jūs sasniegsiet šo mērķi, mēs sagaidām, ka jūs mums ziņosiet par to, kā jūs to darāt, varbūt pēc gada, un pa šo laiku mēs vēlam jums to labāko. Bet, ja ir uh, šādas iespējas uh, grozīt kaut ko, uh, tad es domāju, ka mēs droši vien tiksimies atkal, kad jūs atgriezīsieties pie mums. Paldies komisijai, paldies kolēģiem, un visbeidzot, es Kostas uh, Eh, no sekretariāta neaizmirsu. Paldies par eh, lielisko palīdzību, eh, ka šie ziņojumi tika izstrādāti tik precīzi un īsi. Un cerams, ka varēsim dot savu ieguldījumu tādējādi galvenajam ziņojumam. Paldies visiem! Merci beaucoup! Paldies, Fosters kundze! Atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 13. jūnijas. Uh, Balsojums Trānu komitejā notiks 10. Eh, jūlijā, ITRA komitejā 6. Eh, septembrī un varētu būt, ka oktobra plenārsēdē eh, tas tiks skatīts plenārsēdē. Paldies visiem un tiksimies rīt, kur rīta sesija būs veltīta tikai balsojumiem. Visiem jauku vakaru līdz rītdienai!